sadarbību un atjaunot uzticēšanos šai institūcijai. Lielas paldies, tagad man ir daži oficiāli paziņojumi. Franko Bonanīni man ir informējis, ka viņš vairs nepieder nevienai politiskajai grupai,